Der Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist eröffnet. Darbie kolēģi, mēs atsākam sēdi. Es paziņoju par atklātu sēdi, kas tika pārtraukta 2008. gada 18. decembrī. Tātad atsākam darbu. Darbie kolēģi! Visiem jums novēlu lielisku jauno gadu, 2009. gadu. Cerēsim, ka šis gads mums ļaus virzīties uz priekšu Eiropas apvienošanā un cerams, ka mēs varēsim veicināt mieru visā pasaulē. Tagad gribētu nāk klājā ar paziņojumu priekšsēdētāju konferenci. Man lūdza runāt par notikumiem tuvajos austrumos. Debates notiks trešdien pēcpusdienā. Klātesot. Padomis priekšsādātājiem ārlietās Schwarzenbergam Mēs, eh, kā tas visiem ir skaidrs, cenšamies, lai tas būtu iespējams, pat arī, ja viņam būs maz laika, jo jādodas uz Dienvidāfriku. Bet es ceru, ka mums būs Mums jau tagad ir iespēja pateikties Čehijas prezidentūrai. Dārgie kolēģi, šī gada sākumā mēs esam pulcējušies plenārsēdē un vienlaikus atkal tojos austrumos mirst cilvēki. Es eh, domāju, ka mēs daudz izjūtam vienu un to pašu, kad es redzu televīzijā attēlus, man ir skumjš iespējas, ka es jau esmu tos kaut kur redzējis. Eiropas parlamenta vārdā gribu izteikt savu uh, dziļo sašutumu par uh, konfliktu uh, eh, Gaza sektorā starp Izraēlu un Hamas. Ir pilnīgi nepieņemami, ka iedzīvotāju ciešanas turpinās, ka varmācība attīstās un ANO darbinieki ir cietuši no bombardēšanas. Cik tālu šī varmācības spirāle attīstīsies, uh, līdz tas tiks eh, pārtraukts. Nekavējoties jāpārtrauc varmācība no vienas un otras puses ir absolūti nepieņemami, un tas ir skaidri jāpasaka um, ka Hamas šauja raķetes uz Izraēlas teritoriju. Neaizmirsīsim, ka tieši Hamas pārtrauca pamieru. Tomēr, runājot par reakciju, nevajag aizmirst arī, cik, cik lielā mērā tas bija vai nebija proporcionāli. Visiem to valstumu iedzīvotājiem ir vienas vērtības. Tiesības uz to, lai tiktu aizsargāti, nevar pārkāpt likumu. Ir nepieciešams Gazas sektora iedzīvotājiem sniegt palīdzību. Palestīniešu tautas uh, tiesības ir pielīdzināmas ar Izraels un citu tautu tiesībām. Visi ir vienlīdzīgi. Mēs nevaram paciest humanās situācijas katastrofu. Kā politiskie atbildīgie, mē, mums ir jābūt gataviem vērsties pret to kopā un veicināt ilgspējīga risinājuma panākšanu, kas pārtrauktu šo varmācības spirāli runāt par militārajiem risinājumiem, manuprāt, tie ir lemti neveiksmīgi. Tāpēc militārs risinājums nav iespējams tojos austrumos, ir jārod politisks risinājums. Citiem vārdiem sakot, jāizdara secinājumi no neveiksmēm, kas notikušas līdz šim. Tāpēc ir vajadzīgas ne tikai drošas, bet arī ilgspējīgas risinājuma iespējas. Man bija saruna ar Izraēlas prezidentu Simonu Peresu, pie Palestīnas premjerministru Samu Fajedu un Izraels un politiķiem un, un Javieru Solonu mūsu ārlietu augsto pārstāvi. Es runāju arī Eiro, eh, eh, Eiromeda eh, parlamenta priekšstādātāju vietnieku. Es runāju ar Jordānijas prezidentu, Itālijas parlamenta priekšsēdi un Marokas parlamenta priekšstādātāju. Visā šajās sarunās es vienmēr skaidri pasvītroju, ka Eiropas parlaments pilnībā atbalsta tās prasības, ko ir formulējusi ministru padome Eiropas Savienības vārdā un kas izteikts dro, ANO drošības padomes rezolūcija 8. janvārī. Un, dārgie kolēģi, diemžēl jāizsaka nožēla, ka šī rezolūcija, ko pieņēmusi drošības padome, kur ASV atturējās balsojumā, uh, Tas ļāva pieņemt šo rezolūciju, bet diemžēl abas konfliktējošās puses, Izraela un Hamas, neievēro rezolūciju. Dārgie kolēģi, mums ir nepieciešams nonākt pie nekavējoša un ilgstoša pamiera, pārtraukt uguni. Uh, tas ir iespējams Eģiptes eh, līdzdalības dēļ, un e, ne, jāgarantē tūlītēja pieeja humanai palīdzībai un e, UNRWA ir jāgūst pieeja šai teritorijai ne tikai trīs e, stundas dienā. Runājot par to, ka ANO un citām organizācijām jāpārtrauc savi darbi, tāpēc, ka karojušās puses neievēro viņu neutralitāti. Uh, tad mēs sasniedzam punktu, kas nav pieņemams runājot par starptautisko tiesību ievērošanu. Trešā prasība ir miera procesa intensificēšana. Tas ir vienīgais iespējamais variants ilgspējīgam mieram divām valstīm - Izrēlai, Palestīnai, suverēnām valstīm ar drošu robežu. Eiropas Savienībai jārīkojas tā, lai. Uh, kvartetā varētu nonākt pie vienošanās un lai visas iesaistītās puses ANO uzraudzībā atsāktu miera sarunas. Globālam risinājumam nepieciešams arī izlīgums starp visiem, to starp par dažādām Palestīnas puses partijām. Uh, Uh, runājot par metodiem, kas mums uh, ļauj īstenot miera procesu, tas neraugoties uz sarežģīto kontekstu un nelielo progresu, vēl pirms dažām nedēļām mēs domājām, ka mēs atradīsim sarunu loģiku. Startautiskā sabiedrība un mēs, Eiropas Savienība, mēs cieši apņēmāmies sniegt arī finanšu palīdzību šajā kontekstā, lai vadītu ies apstākļus, kas varētu veicināt palestīniešu valsts izveidošanu. Tomēr mums ir jāuzdod sev daži jautājumi. Pašlaik mēs atkal saskaramies ar eh, saspīlējumu eskalācijas pieejamību pieejamību Protams, krīžu pārvaldībā, runājot par īstermiņa risinājumiem, arī ir nepieciešams nekavējošs pamieris un tūlītēja Izraels karaspēka atvilkšana, kā to prasīja ANO drošības padome. Pieredze pēdējo desmitgažu laikā liecina, ka miers tojos austrumos uh, Um, nav atkarīgs tikai no paša reģiona. Tas nebūs iespējams bez izlīguma starp dažādajām pusēm. Un tāpēc starptautiskai sabiedrībai jābūt gatavai vairāk nekā jebkad agrāk veicināt mieru tojos austrumos, lai skumjie pēdējo desmitgažu notikumi vairs neturpinātos vēl un vēl desmitiem gadu laikā, vairojot ciešanas nepieciešams garantēt eh, uguns pārtraukšanu, tāpēc mums jāpieliek visas pūles, lai Francijas un Eģiptes plāns lai radītu startautisko mehānismu eh, gada sektora drošībai, kļūstu, kļūtu par panākumu. Tas nedrīkst tas um, nav saistīts tikai ar kontrabandas pārtraukšanu uz gazas sektoru. Anapolises sektorā Eiropas Savienība jau paziņoja savā strateģiskajā dokumentā, ka e, tā e, grasās veicināt šo ceļu, bet gribu precizēt, ka Eiropas militāro spēku vai starptautisko militāro spēku iesaistīšanās var. Uh, Eh, vien nevar garantēt uguns pārtraukšanu. Nepieciešami skaidri politiskie mērķi, kādi būtu šīm vienā, vienībām, proti radīt savstarpēju uzticēšanos, miera sarunos, kas eh, garantētu drošību gan Izrēlai, gan Palestīnai. Proti militāro spēku izmantošana vien ļauj palielināt politisko spiedienu no vienas un otras puses, lai nonāktu pie mierīga risinājuma. Mums nepieciešams ne tikai paust savu vēlmi pēc miera, bet vajag arī noslēgt mieru. Pirms Naids, kas ir akumulējies gadu desmitiem, eh, neattīstās tālāk un ne, nevada jaunu varmācību. 2008. gads bija Eiropas starpkultūru gads. Mēs, kā Eiropas parlaments, esam cieši iesaistījušies, lai tas kļūtu par cerību gadu. Mēs gribam ieviest politiskos akcentus, kas ļautu pasvītrot, ka civilizācijas sadursme nav nekāda fatalitāte. Ņemot vērā situāciju Gazas sektorā, mēs redzam, cik lielā mērā pūles starpkultūru dialogam var tikt iznīcinātas. Dienu pēc dienas to mēs redzam no jauna ziņās. Sliktākais ir tas, ka tas veicina ekstrēmistu un fundamentālistu vēlmju attīstību. Varmācība rada varmācību. Dialogs un sarunas var pavērt ceļu, lai izkļūtu no krīzes.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 par Rumānijas parlamenta deputātiem un apsveiksim mūsu kolēģus. Vai es teicu rumāņu? Nē, es pateicu Romu, es domāju rumāņu. Nē, nē, es te tomēr teicu pareizi. Līdz ar to jūs ļoti cieši sekojat tam, ko es teicu. Runājot par 7. panta otro punktu par tiešajām vēlēšanām Eiropas parlamentam un runājot par 4. punkta pirmo pantu, uh, procedūrā es vēlētos pateikt, ka kopš 2008. gada 19. decembra šīs deputāta vietas ir brīvas, un Rumānijas varas iestādes man ir informējusi, ka 22. decembrī 2008. gadā sekojoši deputāti aizstās iepriekšējos deputātus. Manole Matula, Katalīna Karica, Aleksandrona Cārē, Henrija Filipa vietā un Daniels Petru Funeiru aizvietos Oprēā kungu. Līdz ar to nosauktie deputāti tiek pasludināti par Eiropas parlamenta deputātiem, pilnvērtīgiem deputātiem. Apsveiksim kolēģus. Somijas varas iestādes ir informējusi mani, ka Eva Rita Sītonen aizstās Kaupī kundzi, sākot no 2009. gada 1. janvāra. Tātad Evarīta Sītunen tiek pasludināta par Eiropas parlamenta deputāti. Saskaņā ar trešo pantu jaunie Eiropas parlamenta deputāti deputātiem ir jāpārliecinās, ka viņu mandāti ir pilnvērtīgi. Šiem deputātiem ir jāpiedalās gan Eiropas parlamenta plenārsēdēs, gan atbildīgajās komitejās, un šiem deputātiem ir jāiesniedz rakstiska deklarācija, kurā tiek apstiprināts tas, ka viņu aktivitātes ir savietojams ar Eiropas parlamenta deputāta pilnvarām. Runājot par EPPED grupu, Roberts Atkins vairs nebūs transporta un turismu komitejas loceklis. Priekšsēdētāja konference 2009. gada 8. janvārī saskaņā ar 42. pantu regula 45 2001 un saskaņā ar konsultāciju ar Pilsonisko brīvību komiteju nozīmē Pēteru Hustingu par datu uzraudzītāju Eiropas parlamentā un Giovanni Buterelli būs viņa aizvietotājs. Šo situāciju apstiprināja arī priekšsēdētāja konference. Un eh, trešdien kopā ar padomas priekšsēdētāju mēs parakstīsim šo kopīgo paziņojumu. Vēlētos jūs vēl bez tam informēt, ka kopā ar padomas priekšsēdētāju trešdien 14. janvārī saskaņā ar 68. reglamenta pantu mēs parakstīsim sešus likumdošanas aktus saskaņā ar koplēmumu procedūru. Cienījumās dāmas un kungi! Runājot par mūsu darba kārtību, kur tika ap, apstiprināta 2009. gada 8. janvārī priekšsēdētāja konferencē, saskaņā ar parlamenta reglamentu, jūs priekšā ir galīgais darba kārtības uzmetums. Tātad šodien, pirmdien, Mēs zinām, ka Andrikienas kundze nevar piedalīties šā vakara plenārsēdē, līdz ar to viņas ziņojums par ANO cilvēktiesību padomas attīstību un ES lomu šajā procesā. Mēs izskatīsim šo jautājumu trešdien bez debatēm. Runājot par otrdienu, otrdienā izmaiņu nav, runājot par trešdienu. Zaļo grupa Eiropas parlamentā vēlētos runāt par gazas sektoru un šī grupa iesniegs arī rezolūcijas priekšlikumu, un tagad es dodu vārdu Vendita kungam. Gudētie kolēģi, situācija gāzes uh, sektorā, mēs to zinām visi. Šeit parlamentā mēs par to runājam, un tas ir dabiski. Taču mēs prasām, lai uh, drošības padome uh, pieņem nostāju, mēs pieprasām, lai instances pieņem nostāju, lai Eiropas